Beidzot, saskaņā ar 3. panta 4. apakšpunktu juridisko lietu komiteja savā sēdē, kas notika šī gada 11. jūlijā, ir pārbaudījusi akreditācijas dokumentus un apstiprinājusi mandātu sekojušiem deputātiem Tarjai Kronbergai un Dimitrosam Drucasam. Viņi ir deputāti šajā parlamentā sākot no šī gada 22. jūnija. Tāpat tika pārbaudīti Franka Prusta dokumenti, un viņš darbojas šeit pilntiesīga deputāta statusā no 23. jūnija. Visi šie trīs kolēģi līdz ar to ir izgājuši visas nepieciešamās procedūras formalitātes, lai kļūtu par Eiropas parlamenta deputātiem. Es viņus apsveicu ar to un pateicos viņiem. Es gribētu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 deputātu, kas darbosies dažādās komitejās un delegācijās. Šo deputātu sarakstu jūs